You need to press it. To press the button, sir. Jā, nospiež nu, podziņa. Okay. Είχα λοιπόν ζητήσει πρώτος το λόγο. Ja kāds bija. Es biju pirmais, kas gribēja izteikties brīvajā mikrofonā. Es visu pārbaudīju. Es nesūdzos tāpēc, ka man nedēva vārdu, bet es sūdzos par procedūru kopumā. Uh,